sarunās starp dažādām institūcijām mums izdevās vienoties, un tas bija arī labs sadarbības rezultāts. Ceru, ka mēs tā strādāsim arī turpmāk. Paldies, saka prieksēdētājs. Mēs eh, pulkstens 12. rīt balsosim par šo ziņojumu, un tagad debats par šo jautājumu ir be beigtas. Budem. Dāmas un kungi, nākamais jautājums šodienas diskusijā ir Kačmāreka kunga ziņojums, un šis ir komisijas centrālo dienestu īstenotās ārējās palīdzības pārvaldības nodošanu komisijas delegācijām un šo pārmaiņu ietekmi un atbalstu sniegšanu. Un lūdzu, tagad četras minūtes ir jūsu rīcībā. Priekšsēdētāja kungs, ziņojums, ko es tagad mm, prezentēju, ir saistīts ar centrālo dienestu īstenotās ārējas palīdzības pārvaldības nodošanu komisijas delegācijām. Respektīvi, Uh, mēs šeit runājam par uh, tām valstīm, kas izmanto mūsu um, uh, attīstības palīdzību. Mērķis, protams, ir panākt to, lai šī palīdzība tiktu sniegta efektīvākā veidā, daudz ātrākā veidā, kā arī, lai finansējums tiktu piešķirts precīzāk. Un tāpēc arī šis, šis jautājums tika izskatīts arī budžeta komitejā. Būtiski ir, lai partnervalstīs valstīs palīdzība tiktu sniegta efektīvāk. Un jūs noteikti piekritīsiet tam, ka decentralizētais veids ir daudz labāks, jo tas nozīmē to, ka tie, kas piešķir finansējumu, skaidri arī apzinās situāciju uz vietas, arī tad tie saņēmēji atrodas daudz tuvāk piešķīrējiem. Šādā veidā varēsim nodrošināt uh, daudz efektīvāku palīdzību un arī harmonizētāko pieeju, būs arī lielākā atbildība vietējā līmenī. Protams, decentralizācija nekādā gadījumā neatrisinās pilnīgi visos, visas problēmas, tāpēc es mēģināju savā ziņojumā norādīt uz to, kādi ir papildu uzdevumi, kas ir jāveic, lai nodrošinātu efektīvāku palīdzību. Es uzskatu, ka šobrīd uh, uh centrālo dienestu īstenotās ārējas palīdzības pārvaldība ir ļoti plaša. Uh, ir nepieciešams no vienas puses decentralizēt, no otras puses nodrošināt labāku ko e, koordināciju. Šādā veidā varēsim labāk sadalīt darbu un koncentrēsimies uz tām jomām, kur Eiropas Savienības e, struktūrām ir konkurēt spējīga priekšroka. Un tādā veidā būs e, tie uzdevumi, kas ir nododami decentralizētām iestādēm. Nevis koncentrēsimies visu vienā rok vienās rokās. Eh, teikšu, ka decentralizācija nav veids, kā mēs varēsim krasi samazināt izmaksas. Ba pats būtiskākais ir tas, ka tiks palielināta palīdzības kvalitāte un arī efektivitāte. Vēlos runāt arī par vairākiem jautājumiem, kas ir saistīti tieši ar efektivitāti paaugstināšanu. Piemēram, jautājums saistībā ar uh, delegāciju uh, personālu, arī par to, kādas funkcijas viņi pilda, gan politiskās, gan arī tirzniecības funkcijas. Ir ļoti svarīgi, lai būtu uh, līdzsvars starp funkcijām, kas ir saistītas ar uh, palīdzības sadali un citām funkcijām, ko pilda delegāciju, uh, delegāciju darbinieki. Kadru jautājums ir ārkārtīgi svarīgs jo dažos gadījumos tieši delegācijas sastāvs negatīvi ietekmē palīdzības kvalitāte. Ir jāsaprot, ka katrā delegācija ir jāsaprot kohēzijas politikas mērķi, lai būtu kon konkrētas saiknes starp Eiropas Savienības mērķiem e, šim partnerim un attiecīgi finansējumu piešķiršanu. Runāt par Eiropas Savienības attīstības fondu ir ļoti svarīgi šo fondu, šī fondu līdzekļus izmantot nabadzības apkarošanai pēc iespējas plašākā apmērā. Uh, Es uzskatu, ka tieši nabadzības apkarošana, un tas ir arī iekļauts 208. Lisabonas līguma pantā, ir Eiropas Savienības attīstības palīdzības galīgais mērķis. Nelos teikt, ka ne komisija, ne Eiropas Savienības dalība valstis nedrīkst izmantot esošo finanšu krīzi, lai attaisnotu lielāku risinājumu, lielāku atdevi par mazāku uh, ieguldījumu, jo šādā veidā īstenībā mēs tikai kaitēsim cilvēkiem. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Paldies par jūsu vārdiem. Un tagad mums ir brīvais mikrofons. Divi deputāti ir pieteikušies. Lūdzu, Bazesku kundze. Mulțumesc mult, domnule președinte, raportul prezentat. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šis ir ļoti labs ziņojums, kad, kas atbalsta institucionālās izmaiņas pēc Lisabonas līguma. Šeit mēs runājam par Eiropas ārējās rīcības dienesta izveidi, kas kalpo par bāzi šīs pārvaldības nodošanai kā daļai no mūsu attīstības palīdzības. Manuprāt, šis būs labāks risinājums, jo tā ir tieši kontakts ar vietējiem iedzīvotājiem. Šīm ārējā dienesta delegācijām gan jābūt attiecīgi apmācītām, lai varētu pārvaldīt finansējumu. Tas ir kaut kas jauns, un tāpēc šim procesam jāiet roku rokā arī ar citu aģentūru darba pārskatīšanu. Tādējādi mēs varētu noteikt finansēšanas prioritātes un arī tās situācijas, kur eh, finansējums pārklājas. Es atbalstu to, ko šeit dara vietējās iestādes, lai es izprastu to vidu, ka, vidi, kā šeit darbojas delegācijas. Nākošais runātājs Ferēras kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! mūsu attīstības palīdzības efektivitāte ir ārkārtīgi svarīga, un šeit mēs runājam par daudz dziļākiem jautājumiem, nevis tikai par centralizētu pārvaldību vai komisijas delegācijām, kā jau uz to norādīja arī referents. Ir skaidrs, ka jābūt zināmai konsekvencei starp mūsu sektorālajām politikām un attīstības palīdzību. ir ārkārtīgi svarīgi, ka palīdzībai ir jābūt atbilstošai, jāņem vērā sociālie mērķi, to pareizi jāievieš, un tāpēc Eiropas Savienībai šeit būtu jāsniedz tāds atbalsts, nevis jāstāv malā un kaut kas jāuzspiež. Mums ir jāskatās, ko paši cilvēki vēlas Un jāveic arī tas, ka cilvēki mēģina paši sev palīdzēt. Un runājot par attīstību, mums ir jāmēģina izmantot viss vietējais potenciāls, nevis jāveicina atkarība no mums, jo daudzi cilvēki kļūst atkarīgi no palīdzības, jo viņi pērk no mums pakalpojumus un preces. Paldies, un tagad lūdzu komisāru Levandovski. Priekšsēdētāji, referenta kungs, cienījamie kolēģi. Mēs, protams, ka Šmāreka kunga ziņojumu varam atbalstīt, kā arī revīzijas palātas, palātas ziņojumu, un varam teikt, ka ārējais izvērtējums mums sniedz pozitīvus rezultātus. Un šobrīd varam teikt, ka tiešām palīdzība tiks sniegta ātrāk un tuvāk saņēmējiem. Ir ļoti svarīgi, lai kadru jautājums nākotnē tiktu atrisināts, un šeit Eiropas parlamentam ir jāsaņem regulārs ziņojumi. Vēlos teikt, ka mēs tiešām uzskatām par vajadzīgu un darīsim to, u, ka mums ir nepieciešams uzlabot to, kas ir iekļauts revīzijas palātas un Kačmarika kunga ziņojumos visos šajos jautājumos. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi uh, Uh, pareizi aprēķināt uh, mūsu sniegtās palīdzības efektivitāti. Mēs saprotam, ka cilvēka resursu iespējas ir ierobežotas, un tāpēc vispirms ir nepieciešams noteikt skaidru, skaidras vajadzības, un tad tur arī palīdzēt. Mēs esam noteikuši, ka Āfrika, kā arī kaimiņu valstis ir uh, mūsu uh, ir mūsu uh, eh, prioritātes. Šobrīd esam pamanījuši, ka 40% no mūsu darbiniekiem ir līgumdarbinieki, un nākotnē, ja mēs palielinātu šo attiecību, tad šeit varētu rasties problēmas. Tāpēc mūsu mērķis būtu tagad uh, līguma aģentus no uh, no galvenās mītnes pārējai tad delegācijām, tā tēdos, tad, kad līgumi tiks slēgti un kā jau tika minēts, tiks, iek, tiks piedāvāt tagad sešu gadu līgumi. Runājot par ārlietu dienestu, kas ir jaunais dienests, un šeit sadarbība ar šo dienestu ir ārkārtīgi svarīga nākotnē, jo ir nepieciešams sadalīt arī uh, izmaksas, kas ir saistīts, piemēram, ar uh, darba spēka izmaksām Ir svarīgi, lai delegācija vadītāji būtu arī atbildīgi par konsekventu darbību. Te pašā laikā ir jāsaprot, ka tā ir komisija, kas ir atbildīga par budžeta izpildi, un komisija šajā darbā ir absolūti atbildīga parlamenta priekšā. Tāpēc varu teikt, ka šobrīd decentralizācija kopumā ir pozitīva izmaiņa, un mēs varam ievērot tos priekšlikumus, kas ir iekļauti Kačmāreka kunga un revīzijas palātas ziņojumos, un darīsim to labāko nākotnē. Lielas paldies komisāra kungam, līdz ar to varam pabeigt šo diskusiju. Balsošana ir paredzēta rīt eh, pusdienlaikā, un tagad vēlos teikt, ka divu minūšu pārtraukums tagad, un tad turpināsim.